Nu, tad šo protokolu uzskatām par apstiprinātu. Pirmais šīs pēcpusdienas darba kārtības punkts ir komisijas un padoms paziņojumi par bezmaksas pārtikas programmu Food for Free, jeb ja pārtika par brīvu. Un kā jūtu, tad kolēģi, kas šeit veicina rokas, acīm redzot, grib piedalīties brīvā mikrofona procedūrā un izteikties. Pirmais runātājs tālāk būs padomas pārstāvis, un tas ir ministrs Savicki kungs. Lūdzu, Marks Savicki, jums vārds. Sirsnīgi pateicos, priekšsēdētāju kungs, augstie pārstāvji. Uh, paldies, uh, ka šīs debatas ir mūsu dienas kārtībā, jo tas attiecās uz Eiropas kopējo solidaritāti par stāvokli Eiropā, par mūsu atbildību par vājākajiem, nabadzīgajiem, atstumtajiem, tie, kas brīžiem nav savas vainas dēļ atstumti. Es eh, vēlos jūs informēt eh, par darbu pie šī dosjē. Es zinu, ka 2010. gada martā Eiropas parlaments ar lielu balsu pārsvaru pieņēma eh, eiro deputāta Sikerska ziņojumu un jūlijā 2011. gadā meklēja risinājums, lai šī pārtikas programma varētu tikt turpināta nākamajos gados. Par to, ka šī programma ir ļoti svarīga, um, tad var minēt faktu, ka 18 miljonu cilvēku izmanto šo programmu. Tie nav tikai bezdarbnieki, migranti, bet arī vecāki cilvēki, sabiedrības atstumti, uh, dažādā veidā likteņa skarta cilvēki, kā arī daudz bērnu ģimenes, kā arī vientuļai vecāki. Tātad 80 miljonu personu personām draud nabadzība un no tiem 20 miljoni ir bērni. Mēs zinām, ka programmas realizācijā ir iesaistītas ļoti daudzas um, organizācijas, ļoti daudz brīvprātīgie, kuri dala pārtiku. Pārsvarā tie ir jauni cilvēki, kuri šādā veidā mācās palīdzēt citiem. Šī programma 20 gadu garumā eh, ne tikai realizē kopējās lauksaimniecības politikas mērķus, bet arī būvē pilsonisko sabiedrību, veicina tās attīstību. Mēs varam teikt, ka programma realizē strateģiskus mērķus Eiropas 2020. Daudz miljonu pilsoņu, eh, daudzas labdarības eh, organizācijas gaida informāciju no Strasbūras un no Briseles. Es esmu pilnībā pārliecināts, ka daudzi ieklausās mūsu debatās šodien par uh, sabiedriskās intervences produktiem, kuri tiek sadalīti organizācijām, uh, kuras savukārt tos eh, tālāk sadala visvairāk uh, tiem cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. E, šie intervences iepirkumi kā tirgus regulātori e, tika e, pārtraukti vai arī ierobežoti. Līdz ar to gadu gaitā pieauga šīs programmas atkarība no tirgus iepirkumiem. Un šis programmas ietvaros tika palielinātas re rezerves nākamajam gadam. Mēs bažījāmies, ka 2013. gadā šīs rezerves vēl tiks samazinātas vai arī to vispār pietrūks. Un šajā šobrīd es vēlētos īpaši atzīmēt, ka prezidentūra cenšas izstrādāt kompromisu, lai varētu turpināt programmu pilnā apmērā un padomā lielākā valstu daļa izsakās par to, ka eh, viņas atbalsta šo programmu, bet ir arī valstis, kuras to bloķē, un tām ir dažādi argumenti. Lielākā daļa saka, ka tās ir sabiedriskās, eh, ka tie ir sabiedriskās politikas mērķi, un uh, tas ir atsevišķo valstu piekritībā. Uh, un Eiropas Savienībai nav jāatbalsta nabadzīgie cilvēki no ES budžeta. Diemžēl es nevaru piekrist e, šādam viedoklim, es nevaru kritizēt e, šos, ši, šīs valdības, jo tā nav prezidentūras lieta, bet vārds solidaritāte šajā gadījumā nozīmē palīdzība tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams. Dalība programmā ir brīvprātīga Eh, nav nekādu tiesisku, ne arī budžeta šķēršļu, eh, lai programma neturpinātos. Mums ir kvota 500 miljonu eiro gadā, un šīs programmas realizācija maksā katram Eiropas pilsonim vienu eiro apmēram. Eh, un Eiropas kopienu tiesas 13. aprīlī uh, 2010. gadā lēmums nav šķērslis politisku lēmumu pieņemšanai. Komisija piecas mēnešus vēlāk uh, izteica savu skaidrojumu, uh, nedaudz dažādojot, un tika izmainītas šīs iepirkuma procedūras. nav nekādu tiesisku, ne arī tehnisku šķēršļu šajā sakarā. Uz viņu pleciem ir šīs programmas liktenis. Es e, nevaru izturēties kā slimnieks, kurš sasit savu termometru. Ja mēs likvidēsim šo programmu, mēs nemazināsim nabadzību bet e, tā izvērsīsies mūsu Eiropā plašumā, nekaunēsimies no šīs lēlaimes, bet gan to ierobežojam. Komisija jau ir teikusi, ka uh, nepieciešama uh, šo iepirkumu pārbīde no pirmās daļas uz otro daļu. Šī programma arī iesaistās stratēģijā 2020. Komisijai būs jauni likumdevēja priekšlikumi, kuri, kura darbība varētu sākties 2014. gadā. Un es ļoti ceru, ka šo programmu tad atbalstīs visas dalība valstis. Protams, programma nerisinās eh, nabadzības problēmu kopumā, bet gan to reducēs pat visbagātākajās ES dalībvalstīs ir personas, kurām nepieciešama palīdzība, kurām ir problēmas nabadzība ir skārusi ne tikai personas no pilsētām, bet kā arī mazpilsētu iedzīvotājs un lauku iedzīvotājs. Ekonomiskās krīzes laikā, pieaugušā bezdarba laikā, pieaug cilvēku skaits, eh, kuri nevar sev nodrošināt visu nepieciešamāko. Un viņiem varētu palīdzēt Eiropas Savienība. Līdz ar to e, šī programma e, būs septembrī lauksaimniecības zivietas saimniecības komitejā. Un tās, piemēram, Polijā arī bija publiskas debatas. Katrs varēja sekot šīm debatēm internetā, bet, diemžēl, trīs gadu laikā uh, mums e, padomē nav īsta risinājuma. Tad, kad pieaug produk nepieciešamība pēc produktiem, solidaritāte Eiropas mērogā no dažu politiķu puses mazinās. Pārtikas programma tiks arī pārskatīta uh, novembrī sabiedrības politikas uh, tikšanās laikā. Un es gribētu teikt, ka viss, kas būs mūsu spēkos, attīstot divpusējas kontaktus ar valstīm, kuras pretojās šai programmai, kā arī lauksainiedzības ministru līmenī un valdību vadītāju līmenī, arī tiek domāts par to, vai Eiropa padome, Eiropas padome e, nevajadzētu uh, 17. oktobrī. Prezidentūra apzinās, ka ļoti daudzi Eiropas parlamentārieši piekrīt šai programmai un atbalsta to, ka arī daudzas dalībvalstis. Mēs pieliksim visas pūles, lai pārvarētu šo kļūmīgo situāciju un uzlabotu piekrišanu šai programmai. Lai e, mēs pārvarētu to, ka dažas dalībvalstis neatbalsta šo programmu. Es vēlētos pateikties šai institūcijai par programmas atbalstu, bet arī vērsties pie jums ar lūgumu tām valdībām, kuras eh, pretojās šai programmai. Es ļoti ceru uz jūsu atbalstu un jūsu palīdzību šajā jautājumā. Šī programma ir apstiprinājums tam, ka Eiropas Savienība jūtas atbildīga par uh, pilsoņiem, par solidaritāti. Eiropas Savienības pilsoņu miljoniem ir pārliecība, ka brīžos uh, kad viņiem būs grūti, Eiropas Savienība par viņiem neaizmirsīs, ka viņi var rēķināties ar Briseles un Strasbūras palīdzību. Es nevaru iedomāties, ka šī programma nevarētu turpināties arī nākotnē. Jo, ja mēs šo programmu neatbalstīsim, tad mēs zaudēsim visi. Paldies! Gracias, Lielas paldies, Savicki kungam, saka priekšādātājs. Un tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim Čalas kungam. Lūdzu! Lielas paldies! Paldies priekšādātāji, dāmas un kungi! Šī ir ārkārtīgi svarīga tie, tēma un tā ir arī ārkārtīgi sāpīga. Šī pārtiks programma uh, ir ļoti aktuāla tieši šobrīd, kad par to runājam. Mēs visi ļoti labi zinām, ka dziļās krīzes rezultātā to pilsoņu skaits, kas, vē, kas saņem palīdzību, tieši, palīdzību no šīs programmas, ir krasi pieaudzis. Te līdzdarbojas uh, žēlsirdības organizācijas, dažādas labdarības organizācijas, un ir vajadzīgi šādi papildus līdzekļi. Mēs zinām, ka nu jau 25 gadus šī programma darbojas un atbalsta labdarības organizācijas. 440 tonas tiek izdalīts ar šo organizāciju palīdzību, un tas ir vairāk kā puse no atsevišķām eh, pārtikas bankām dalību valstīm, dalību valstīs. Un ir 18 miljonu cilvēku, kas izmanto šo palīdzību. Div, 18 miljonu cilvēku, kas saņem pārtiku šīs programmas ietvaros. Šī programma darbojas un, un tā darbojas pareizi, bet šobrīd ir tādi, kas vēlas šo programmu izsvītrot. Un es domāju, ka tas nav pareizi. Es gribu uzsvērt vairākus aspektus, uzsvērt juridiskus, aspektus un citus, kas ļautu panākt to, ka programma var turpināties, jo ir vajadzīgs tai juridisks pamats, tā lai tā varētu darboties 2012. un 2013. gadā. Tomēr jāsaka, šobrīd es vairāk trūks tieši politiskās gribas, un arī par to runājot, man jābūt skaidram, nedrīkstam slēpties aiz Eiropas kopienu tiesas lēmumiem Jo šis, šie lēmumi taču nebūtu neapstrīd programmas īstenojamību. Tas, tie apšauba tikai šīs programmas juridisko pamatu šobrīd. Un tas ir institūcija ziņā pieņemt lēmumu par šādu juridiskā pamata modificēšanu tā, lai tas atbilst visām prasībām. Komisija skaidru un gaisa ir izdarījusi savu izvēli un laikam no 2013. Gadījumi, gada ir ierosinājusi citu juridisko pamatu jaunā daudzgada finanšu plāna ietveros Kur šī programma tad tikt iekļaut kohēzijas un sociālās eh, konverģences programmu ietvarās kopā ar attiecīgiem līdzekļiem laikam eh, līdz 2020. gadam? Tas paredzēts, lai nodrošinātu šīs programmas ilgtspējību gadu garumā. Gad 2012. un 2013. gadā savukārt pirms nākamā plāna ir steidzam arī domāt par šo priekšlikumu un komisija ir paredzējusi Ehm, rīkoties, pamatoties uz jau 2008. gadā izte, izne, izteikt veiktiem paziņojumiem, respektīvi, ka šobrīd uh, ir attiecīgi tiesība akti, kas ierobežo šāda veida intervenci tirgu un jāmeklē juridiskais pamats sociālās kohēzijas jomās. Es jau esmu brīdinājis padomi, tieši tā kā Saviska kungs teica, ka uh, ja šāds lēmums netiks izdarīts no padomas puses attiecīgi par pamatu izveidošanu, jo parlaments, protams, ir paudzis savu viedokli, tad tādā gadījumā 2012. gada mm, situācija būs tieši tāda pati kā iepriekš, un 2013. gadam šādas schēmas nebūs vispār. Var Prot, ir, protams, arī zinām uzkrājumi, bet šobrīd ir jā, jānotiek modifikācijām ar politisku lēmumu, kas jāpieņem domai. Un tā rezultātā, ja šāda lēmuma nebūs, tad tādā gadījumā var gadīties, ka vispār programmai netiek pies, piešķirt nekāda līdzekļa. Gribu parlamentam teikt lielu paldies par jūsu interesi par šo jautājumu un par šo dokumentu, kā arī par jūsu 7. jūlijā pieņemto rezolūciju, kur jūs runājat par to, cik svarīgi rakst, rast vienošanos, kas ļautu šādu schēmu un programmu tomēr īstenot. Es tāpat arī apzinos, ka liela jūsu daļa tomēr ir pauduši bažas e, par to, ka šī programma varētu ne neturpināties. Tātad viņi vēlas, jūs vēlties, lai tā turpinās, un tāpēc esmu gatavs arī būt gan elastīgs, lai radītu tādus nosacījumus, kas ļautu visam dalību valstīm šajā programmā līdzdarboties un to atbil, atbalstīt. Es, kā arī padomēju, tiku teicis, tad vēlos šo elastību izrādīt Tā ir gadījumā, ja padomu varēs rast vairākumu, kas, lai pieņemtu šo lēmumu. Esmu ņēmis vērā arī tās diskusijas, kas notika 20. septembrī padomē. Komisija tāpat arī šobrīd pēt iespējamās alternatīvas, kas ļautu situāciju atbloķēt un iziet no strupceļa, respektīvi ierosinot kopēju juridisku pamatu, kas sasaistītu lauksaimniecības politiku un sociālo politiku jau no šī brīža tā, lai jau 12. un 13. gadā būtu izmantojams šāds juridiskais pamats. Un es patiešām ceru, ka šādā veidā mēs varēsim iziet no strupceļa šajā konkrētajā gadījumā arī padomē. Rēķinos ar jūsu aktīvu atbalstu tā, lai varam nonākt pie straujas vienošanās, jo uzskatu, ka šī ir vēl viena iespēja parādīt, ka Eiropa neno, tas nenozīmē tikai un vienīgi šādu, eh, šādu tikšanos Strasbūrā, bet ka, lūk, eh, Eiropa ir arī katrā vietā uz vietas, un mēs esam gatavi palīdzēt uz vietas ar šāda veida palīdzību riskam visvairāk pakļautajiem. Un es domāju, ka šādā veidā mēs pavisam ikdienišķā, dienišķā veidā varam dot ieguldījumu savu ideālu aizstāvēšanai, un tas ir pavisam konkrēts pasākums, ko uz vietām, laukos un pilsētās varēs manīt, un kur varēs just, ka Eiropa var parādīt savu solidaritāti. Paldies, saka priekšēdētājs. Tālāk pāriesim pie runātājiem, kas uzstāsies politisko grupu vārdā. Pirmais no tiem ir Siekerskī kungs, kurš uzstāsies tautas partijas vārdā. Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, godātie kungi, cienījamās dāmas, krīzes laikā, kurš jau ilgi turpinās, e, Eiropas sadzīves apstākļi ir pasliktinājušies, pieaug bezdarbs, e, ļoti daudziem ir algu samazinājums, un, bet cenas pieaug, līdz ar to pieaug arī nabadzība. Um, ikdienas dzīvē tiek taupīts uh, uz pārtikas produktiem, lai, piemēram, notiek, nopirktu medikamentus. Ļoti daudzi uh, tieši izmanto šo pārtikas sadali. Mums ir daudz cilvēku, kur dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Ko tad, lai mēs sakām cilvēki, kuri mums jautā, kā tad tas ir, ir bezmaksas produktu sadale? tiek ierobežots līdz ar to šis intervences iepirkums. Vai tad mums būtu jāierobežo šī produktu piegāde cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams? Šajā sēžu zālē mēs jau diskutējām uh, par to, lai būtu šajā iepriekšējā līmenī šī produktu sadale. Tātad kāpēc tad vēlētāju mandāts netiek ņemts vērā? Jo kā tad var ticēt Eiropas Savienības institūcijām, eh, kuras tik bieži piesauc solidaritāti un atstumtības problēmu? Vai tad man būtu jāatgādina, ka eh, tieši cīņa ar nabadzību viens no stratēģijas 2020 mērķiem? Barozo kungs arī šodien to pieminēja savā uzrunā. Un es uzrunātu tos dalībvalstu pārstāvs, kuri bloķē šo programmu, lai viņi mainītu savu nostāju. 2014. un 2020. gada budžeta perspektīvas eh, kvota ir 2,5 miljardi. Tas ir 325 tūkstoši eiro gadā. Tātad, un tas nozīmētu samazinājumu par 30%. Tātad mums būtu līdz 3,5 miljārdiem katru gadu jāpalielina. Paldies! En nombre de los colegas socialistas. Paldies! Nākamais runāts Kapulus Santos, sociāldemokrāta vārdā. Paldies, priekšsētāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Šo debati pēc šo pēcpusdienu pat nevajadzētu noturēt. Tas ir tikai pats par sevi saprotams, un solidaritāte arī norāda par to, ka ir šī problēma jāatrisina bez liekām diskusijām. Eiropā valda brīvība, taisnīgums, bet par spīti tam visam ir vairāk kā 40 miljoni iedzīvotāji, kuriem draud nabadzība, un viņi nevar katru dienu iegūt pilnvērtīgu pārtiku. vairāk kā 40 tūkstošu tonu pārtiks produktu izdalīts šiem cilvēkiem iepriekšējos gados, un šī situācija tomēr rādās būs vēl sliktāka nākotnē, ekonomiskās krīzes rezultātā ir palielinājies bezdarbs, un tas notiek laikā, kad sociālo budžeti tiek samazināti, un ir grūti aptvert, ka sešas valsts ir izveidojušas bloķējušo mazākumu, uh, lai liektu uh, līdzvērtīgu finansējumu 2012. gadam. Man ir liels prieks, ka komisārs cenšas rast pareizo juridisko risinājumu, lai risinātu uh, to situāciju, par kuru norāda Eiropas kopiena tiesa. Bet uh, tā viens šķiet, ka mēs uh, um, cietsirdīgi neņemam vērā to, ka cilvēki ciešo šajā grūtajā brīdī. Uh, un es aicinu valdības vadītājus un polijas prezidentūru atrisināt šo problēmu uz visiem laikiem. Un darīt kaut ko lietas labā, lai uh, atjaunotu solidaritātes tēlu Eiropā. Jā, paldies. Liberāļu vārdā Džordžam Lajonam vārds. Paldies, priekšsētāji komisāra kungs, ministra kungs, mēs esam ļoti smagā situācijā šodien attiecībā uz šo programmu. Mans viedoklis, un es to teikšu pilnīgi skaidri, ir tāds, ka šī programma ir sociālas politikas daļa, nevis Eiropas lauksaimniecības politikas daļa. Un patiesībā jau tā būtu valstu atbildība, tādēļ mēs atbalstam komisijas piedāvāto rīcību uz 2014. gada DSF pārcelt to no pirmās kategorijas uz otro, bet nākamie divi gadi šajā programmā patreizējā situācija uz tiem ir nepieņemama. Mums ir jāatrod ātrs risinājums, ir skaidrs apdraudējums labdarības organizācijām pieejamā samazināsies līdz simts miljoniem, ja padome neļaus mums šo risināt. Un līdz ar to mēs uh, nepalīdzēsim 18 miljoniem iedzīvotāju. Tas nav pieņemami, ka tas notiktu 21. gadsimta Eiropā, un īpaši krīzes laikā mums ir jāmudina padome uzņemties atbildību Neatkarīgi no tā, vai jūs uzskatāt, ka šai programmai būtu jābūt nacionālai vai sociālās politikas daļai, jebkurā gadījumā ir jārod risinājums nākamajiem diviem gadiem, atrast kādu pārejas risinājumu, lai nākamos divos gados šī programma varētu turpināties, un padomai kopā ar komisiju un parlamentu būtu jāiziet no šī īstermiņa strupceļa. Mums ir jāatrod kāds uh, labs pamats ilgtermiņā šai programmai, bet ir nepieņemami tas, ka uh, nabadīgie cilvēki cies no tā, ka ir šādas juridiskas nesaskaņas un tos, ka padomi nespēja atrast kādu izēju. Arī valdībām, nacionālām valdībām ir jāstrādājas ar komisiju un parlamentu, lai atrastu ātru risinājumu un nodrošinātu, ka tie cilvēki, kuriem būs nepieciešama šī programma nākamo divu gadu laikā, varētu to izmantot. Paldies! Paldies, Lajankungs! Tālāk ECR grupas vārdā Džeims un Nikolson Valsts. Paldies, priekšsētāji, komisāra kungs, ministra kungs. Tāpat kā iepriekšējais runātājs, es domāju, ka mēs esam ļoti smagā situācijā nonākuši. Es apzinos, tas palīdz vairāk kā 18 miljoniem iedzīvotāju. Tas ir ļoti labi strādājis daudzās Eiropas valstīs, Un tagad mēs esam nonākuši situācijā, kad tiek apšaubīts, vai būs nepieciešamie līdzekļi. Un ministrs jau pilnīgi skaidrs pateica, ka uzkrājumi 11. gadā būs daudz ierobežotāk nekā 12. gadā. Un tā ir realitāte, jo pārtikas nodrošinājums nav tāds, kā tas bija iepriekš, un tas rada ļoti lielas grūtības mums visiem. Tāpat kā iepriekšējais runātais vēlas uzdot jautājumu, vai tas ir jāņem no lauksaimniecības vai no sociālā budžeta. Mums jāatrod pareizais ceļš, un mēs nevaram te tādu uh, um, puskoku risinājumu atrast tādēļ, ka mēs nespējam vienoties savā starpā. Tad kurš tad maksās galu galā? Tas, lūk, ir tas pats galvenais jautājums. Un es aicinātu komisāru Čavusu pastīties, vai šis fonds ir efektīvs. Mēs zinām, uh, ka ir Eiropā ļoti daudz vienkārši izniekota pārtika. Mums ir jāatrod risinājums. Es apzinos, ka ir ievērojams nabadzības risks visā Eiropas Savienībā. Es to pilnībā apzinos un vēlos palīdzēt. Un es Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs varam rast risinājumu. Es ceru, ka lauksaimniecības padomu to spēj atrast, jo mēs nedrīkstam tam uzgriezt muguru. Un, bet uz doto brīdi man šķiet, mēs šo programmu raugamies nepareizi. Paldies, Čim. Zaļo vārdā Delī kundze. Paldies priekšādātāji komisārkungs, ministra kungs. Nabadzīgo un bezdarbnieku skaits Eiropā pieaug. Vairāk kā 43 miljoni eiropiešu ir pārtiks trūkuma situācijā. Un jāsaka, sešas dalībvalsts tajā pašā laikā vēlas izbeigt šo pārtiks izdals programmu, nepiedāvājot nekādu risinājumu vietā. Vācija, Zviedrija, Lielbritānija, Nīderlanda, Čehija un vēl kāda valsts ir tās, kas vēlas apturēt šo programmu. Tas un aizbildinās ar to, ka vēlas ievērot e, e, Eiropas kopienu tiesas lēmumu. Bet ļu, ir ļoti svarīgi, komisāra kungs, lai jūs nāktu klajā ar atbilstīgiem priekšlikumiem, tāpēc mēs turpināsim ar jums sadarboties, lai rastu ilgtermiņa likanājums, risinājums, jo nevaram pieļaut, ka miljoniem cilvēku uh, cieši bādu un uh, nevaram tikai tā, tikai savā starpā strīdēties par budžetu un nedomāt par šiem cilvēkiem. Ir vairāk kā 300 miljonu eiro, kas ir vajadzīgi šiem cilvēkiem ik gadus, un uh, dalībvalstu valdības nespēja šo. Uh, šo vajadzīgo naudu sagādāt. Un tāpēc runājam par visam reālu solidaritāti pret cilvēkiem. Nedrīkstam, nedrīkstam ļaut valdību mazākumam e, liekt Eiropiešiem pārtiks palīdzību, jo tā taču gal galā ir izdzīvošanas lieta nepietiekama pārtika e, ir, protams, saistīta tieši arī ar lauksaimniecības politiku. Ir jādomā par to, kā notiek lauksaimniecības ražošana, kas notiek ar pārprodukciju. Un ir taču Un, un atcerēsimies, ka visiem iedzīvotājiem ir tiesības uz veselīgu un pietiekamu pārtiku. Mums jāpārliecinās par to, ka šiem cilvēkiem pārtiks nepietrūks. Padomēji ir jāatgriež pie saprāta, eh, ro, saprāta robežām. Īpaši šeit grib pievērsties eh, nākamajām, eh, visam nākamajām valdībām, tāpat arī uh, tāpat arī prezidentūrām, kam jāņem vērā šīs vajadzības, ir jāmaina savu darbības loģika. Tad, kad ir jāglāb bankas, tad gan visi ir gatavi to darīt, tad padomi ir gatavi, bet tajā brīdī, kad runājam par pārtikas banku, tad pēkšņi neviens vairs to neaizstāv. Parlaments ir skaidri un gaiši pateicis, ko, viņš, ko tas domā, un uzskatām, ka cilvēki ir svarīgāki par finanšu sektoru, un ir pēc pienācis pēdējais laiks no jauna parādīt savu solidaritāti. Nedrīkstam šaubīties, mums ir jāatjauno šī programma un jādara tas konstruktīvā veidā. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk. Nākamais runātājs eh, Gabriels Immer, apvienoto kreiso grupas vārdā. Tie nabadzīgie, tiem nav, ne, nav nepieciešama līdzjūtība, bet gan iestāšanās par viņu tiesībām. Uh, Par cilvēku tiesībām mēs runājām attīstības valstīs, un tagad mums ir jārunā par to, ka dažas valdības, kā piemēram Vācija, Dānija, Čehija, Zviedrija, Nīderlanda un Lielbritānija, e, š, grib atteikt cilvēkiem šīs tiesības. 43 miljonu cilvēku cieš badu. Tas nozīmē, ka viņi e, nevar katru dienu sev sagatavot siltu maltīti, un ļoti daudzi ir no šīs programmas atkarīgi. Gads pret nabadzību Vācijā uh, bija šāds pasākums un mums būtu jāuzņemās daudz vairāk drosmes, lai mēs palielinātu solidaritāti visā Eiropas Savienībā un nodrošinātu pārtiku. Paldies! Paldies, kolēģi! Tālāk grupām nepiesaistīto deputātu vārdā uzstāsies Stojanova kungs. Lūdzu, pusotru minūtu. Paldies, priekšādātāji! nereti sastopamies ar cilvēku, kad uh, gan studentiem, gan varbūt arī vecāku gadagājumu cilvēkiem, pensionāriem nav pārtiks, viņiem burtiski nav ko ēst. Un, eh, manuprāt, tās summas, par ko runājam, eh, nav īpaši lielas. Jo pēc tam, kad šie cilvēki, īpaši pensionāri, samaksā par zālēm, viņiem vairs nav par ko nopirkt pārtiku. ja mums arī katram būtu jāmaksā, par, jāmaksā eiro, lai palīdzētu finansēt to programmu, tad mēs jau varētu diezgan daudz naudas savākt, un mums ir vajadzīga šī nauda. Bet jāsaka, šobrīd šī programma, lai arī tā pastāv citās valstīs, Bulgārijā nefunkcionē, un tas nav pieņemami. Es gribu tāpēc aicināt komisāru un komisiju kopumā eh, pārliecināties, ka šī programma ir pieejama visās valstīs un tā ir pieejama visām riskam pakļautajām grupām. Gribu pateikties Cīmērs kundzei par to, ka viņa atgādināja un nosauc tās valstis, kas ir, kas ir veidojuši šo bloķējošo mazākumu. Un tāpēc gribu arī tagad ministru Savīckī kungu uh, lūgt uzzināt, kāpēc šīs valstis pretojas konkrētai programmai un atgādināt tām, ka mūsu vidū vienmēr ir pilsoņi, kam ir vajadzīga šī programma un kas mūs arī šobrīd klausās. Mums ir jāzina, kas ir tie, kas vēl šo programmu apturēt. Gracias, kol... Paldies, saka priekšādātājs. Līdz ar to grupu vārdā uh, runātāji ir beiguši uzstāties, bet tālāk Turpinās runātāji, kas runā paši savā vārdā, un pirmais no tiem Albert Des. Dank, Herr Herr Kommissar, Herr... Paldies eh, prezidenta kungam, godātie kolēģi. Daudzas dalību valstis ir izlēmušas eh, piedalīties šajā programmā. Tam ir nepieciešams politisks lēmums un šī atbildība par šo svarīgo tēmu ir dalību valstu starpā. Tas nav labi, ka Eiropā nav pietiekami daudz pārtikas. Un dalību valstīm ir par to jāatbilda. Vācijā ir likumi, eh, kuri nodrošina eh, šo pārtikas apgādi visiem cilvēkiem. Un šobrīd palīdzības ietvaros tas ir ierobežots. Tiesa ir secinājusi, ka programma neatbilst līgumu tiesiskajiem pamatiem. Un mums ir jāmeklē atbildes uz jautājumiem, lai palīdzētu miljoniem trūcīgo Eiropā, bet es uzsveru vēlreiz, sociāla politiskā atbildība ir dalība valstīs. Varbūt mums būtu jāpārdomā, vai nebūtu labāk Eiropas programmas vietā dibināt programmas dalību valstīs, kuras tiktu līdzfinansētas no mūsu Briseles sociālās jomas. Līdz ar to mēs varētu arī parādīt Eiropas solidaritāti, kur es ar, ar visu savu uh, prātu, protams, atbalstu. Un mēs varētu strādāt, lai atrastu jaunas risinājumus. Es Brazīlijā piedzīvoju, kur bija turismu braucienā kur mūs lūdza jaunus brazīliešus, jauni brazīlieši mūs lūdza tas, kas ir palicis pāri no mūsu ēdienu, lai mums iedot. Un es biju šokā par to, ka tik eh, bagāta lauksaimniecības zeme nevar nodrošināt saviem pilsoņiem pietiekam pārtiku. Paldies! Tagad pusotru minūtu Paulo de Kastrokungs. Grazie, signor Presidente. Paldies. Paldies, priekšstādātāja kungs. Uh, godātais Savinska kungs, Čoles uh, kungs, produktu sādāle nabadzīgajās valstīs ir ļoti nepieciešama tieši arī ikdienas izdzīvošanai. Un programma bija bija ar panākumiem. Un vairāk nekā 440 tonnas produktu mēs varējām sadalīt gadā, bet, eh, tiemžēl, arī bērnu nabadzība pieaug un eh, pieeja pārtiks produktiem tā ir arī pamatiesība. Un līdz ar to mēs nesaprotam, kādi argumenti ir šai minoritātei padomā. Mē, mums ir pilnīgi sapratni par tiesas lēmumu, un mēs gribam visas šīs piezīmes ņemt vērā, bet mēs negribam vienkārši tā pārtraukt šo programmu. Vairāk nekā 500 miljonu eiro vērtu eh, pārtikas palīdzību kādās citās uh, pasaules valstīs un 20 miljārdi Amerikā. Un tad es gribētu arī uh, pateikties uh, Polijas prezidentūrai, kā arī komisāram, kurš tiešām meklē izēju no šīs situācijas. Paldies, Pāvā, un tagad vārds Liemam Ailvardam, prot minūti. Paldies, priekšētāji uz šo brīdu 43 miljonu cilvēkiem draud pārtikas nabadzību. Tas nozīmē, ka viņi nevar katru dienu ēst uh, zīvis. Un tas, ka tiek bloķēta šī programma, ir nepieņemami. Un tas, ka viņi tur runā par budžetu vai kādiem citiem apsvērumiem, tā ir tīrā semantika, un tas nekādā ziņā nav attaisnojums, ņemot vērā, ka 2020 stratēģis mērķis ir mazināt nabadzību un sociālo izslēgšanu Šī programma ir risinājums, eh, kā mazināt nabadzību ar labiem rezultātiem. Lai arī tas nemazina nabadzības cēloņus, tas tomēr palīdz tiem cilvēkiem, kas ir nonākuši grūtā situācijā. Reizēm ir jādomā par mazajiem mērķiem, nāstās uz milzīgo kopainu. Tur mums ir jārisina nabadzības un sociālās iekļaušanas problēmas, bet Nedrīkstam pieļaut, ka šie mērķi paliek tikai uz papīra. Šīs, šī programma nosnodrošina pārtiks produktus ļoti daudziem cilvēkiem vairākās dalībvalstīs. Un tur tiek iesaistīti 240 pārtiks bankas un labdarības organizācijas. Tādi lūk ir skaitļi un tie ir īsti pasākumi, kas nav vienkārši kaut kas, kas ir uzrakstīts uz papīra. Ja mēs neesam līdzietieki, tad jābūt vismaz loģiski domājušiem. Un tādēļ es priecājos, ka ir komisārs izteicies un prezidentūras pārstāvis. Nav īstais laiks domāt par politiku, kad ir runa par tik nopietnu programmu. Paldies Elvord kungam. Vienu minūte Vilda Figureido kundzei. Paldies priekšētāji. Jau vairāk kārt mēs esam uzsvēruši to, cik svarīgi ir nodrošināt bezmaksas pārtikas produktus šiem 18 miljoniem iedzīvotāji. Kā jau tagad teicu, 43 miljoni cilvēku Eiropā dzīvo nabadzībā un viņiem trūkst piekļuves produktiem. Tostarp ir 20 miljoni bērnu. Būtībā viņiem ir jāmeklē miskastē ēdiens, jo mājās viņi to nesaņem Un nav pieņemams, ka tik spēj tiek samazināts finansējums no 500 līdz 113 miljoniem eiro. Ir vajadzīgas visādas politikas, lai apkārotu nabadzību, taupības pasākumi to tikai veicina. Ja domājam par sociālo atstumtību, nedrīkst aizmirst, kas uh, rezolūcija, kas pieņemta 4. jūlijā, tur ir tik panākt vienošanās par minimālo algu, 60 procenti no vidējās algas katrā dalībvalstī. Paldies, Ilda. Tagad divas minūtes Herbertam Dorfmanam. Paldies, priekšsēdāja kungs, komisāra kungs, ministra kungs, kolēģi. Es domāju, nav šaubu. Sabiedrības uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem, kur ir trūcīgi Un mūsu uzdevums ir rūpēties un lūkoties, lai e, šiem cilvēkiem būtu vismaz kāda pārtika. Es uzskatu, protams, šī programma ir simpātija, simpātiska. Es vēlējos arī atgādināt, ka um, mums bija dokuments Agenda 2020 kur mērķis ir nabadzības apkarošana līdz 2020. gadam. Un ja mēs tagad šo programmu svītrojam, tad tas nebūs īsti konsekventi. Nākamajos gados mums būs arī jāskatās, ka, protams, pārtiks cenas pieaugs, bet es domāju, ka jābūt gan būtu tā, ka šī programma patiesi apkaro nabadzību un uh, tas uh, notiek sociālās politikas ietvaros. Es domāju, tā nedrīkst būt programma, ko citās valstības, kā piemēram ASV, tika minētas, ka tas ir um, agrārās politikas sastāvdaļa. Tur, kur uh, eh, uh, pārpalikumi uh, tiek samazināti. Un ļoti liels uh, ļoti liela summa no agrārās politikas. Un tādēļ es domāju, ka būs nepieciešams īsā laika posmā finanšu ietvaros atvērt šo programmu un lai šī programma tiktu turpināta. Mums būs arī jāņem vērā tiesas lēmums lai mēs labāk sasniegtu savu mērķi. Paldies! Paldies tālāk! Došu vārdu nākamajam runātājam. Un tā būs uh, Estela Greņie. Lūdzu. Monsieur le Président. Priekšādātāji, padomas pārstāvi, lauksaimniecībai mm, ir Eh, ir izdevi, nav, ir 100, par 115% samazinājums pārtika, kas tiek paredzēta visnabadzīgākajiem. Un lūk, tagad ir šis valstu mazākums, kas bloķē tālāku programmu. Un eh, jāsaka, tas rada sabiedrībā milzīgu vilšanos. Labdarības, eh, labdarības organizācijas nespēs nodrošināt pārtiku tiem, kam tā ir vajadzīga. Tas nenāk par labu kopējiem Eiropas tālam. Mēs daudz līdzekļu mēģinam ieguldīt tirgus veidošanā un tam līdzīgi, kā to teica Barozo kungs, bet tāpat laikā mēs arvien maz mazāk domājam par to, kā palīdzēt tiem iedzīvotājiem, ko skarbs kāras krīze. Šim un tā rezultātā sociālā plāksnē var rasties gluži eksplozīva situācija. Komisāra kungs, ir vajadzīga šī programma. Tā kā jūs jau teicāt, gan Francija, gan citām, gan, Francija, gan citām valstīm ir jāspēj vienoties par šīs programmas citu juridisku pamatu un ir vajadzīga politiskā griba. Uh, Un es ceru, ka jūs to pateiksiet arī ministru padomē, jo, ja tāda vienošanās netik, pa, netiks panākta, tad jāsaka solidaritāte. Gluži vienkārši kā princips izgāzīsies. Paldies tālāk uz min, pusotru minūtu došu vārdu Desarnēzes kundzei. Paldies priekšādā tā redzam, ka pas, dzīvojam krīzē, eiro krīzē, un, un tāpat laikā, protams, parodās arī problēma ar pārtiks piegādu nabadzīgajiem. Diemžēl nacionālisms atgriežas, dalību valstis jau atkal cenšas visu turēt savās rokās un aizmirst par solidaritāti. Solidaritāti, kas taču bija pašas Eiropas izveidošanas pamatos, un tas nav pieļaujams. Nedrīkstam turklāt pieļaut, ka šāda veida rīcības skar visnabadzīgākos, tos, kas jau tāpat sastopas ar vissarežģītāko situāciju, respektīvi, viņiem vitāli vajadzīga pārtika, un viņi to var saņemt no labdarības organizācijām šīs programmas ietvaros. Šobrīd vairāk kā 13 miljoni ir tādu cilvēku, kam šī pārtika vajadzīga, un Eiropa nedrīkst viņus vienkārši ignorēt. Komisārkungs, jūs jau pats teicāt ar lielu ar pamatojumu un sirsnību teicāt, ka, lūk, Eiropa nedrīkst šāda veida uh, palīdzību nesniegt, un tāpēc es domāju, ka šī nepieņemā blokāda ir jāizbeidz. Gal galā šeit taču mēs runājam par cilvēku cieņas, uh, cilvēku cieņas vērtu dzīvi. Uh, ko, nevar, eh, ko šie cilvēki nevar dabūt. Un turklāt runājam arī par cieņu mums kā institūcijām, kā šī institūcija pārstāvjiem. Es esmu teikusi to komisijas, es teik, teikšu arī to padomē. Es zinu, ka mēs esam, jūs taču zināt, ka mēs esam jūsu pusē, mēs visi šeit esam kopīgiem spēkiem apvienojušies, lai palīdzētu uh, tiem, ko skārus nabadzību. Paldies, Desarnes kundzei, tālāk. Patrikam Leijārikam vārds uz pusotru minūtu. Lūdzu, paldies priekšādātāji! papildus visām tām runām, ko mēs dzirdam šeit, vēl tomēr ir arī tāds mm, dubults eh, traips uz Eiropas sirdsapziņas. Uh, Vai mēs varam vienkārši tā konstatēt faktu, ka ar vienu pieauga nabadzība, un tas tiek uzskatīts par tādu pilnīgi dabisku parādību? Nē, tas ir neiespējami. Es domāju, tas nozīmē, ka šī ultraliberālā Eiropa situācija ir vēl sāsinājusi. Turklāt, lūk, pastāv arī problēmas ar pārtiks piegādi vispār. Un ja mums tagad jāizbeidz pārtiks piegādi šiem nabadzīgiem, eh, tā vietā, lai to palielinātu, tad par ko mēs šeit runājam? Un mēs runājam par mazāk kā 500 miljoniem eiro, kas 18 miljoniem iedzīvotāju ļaus paēst vismaz reizi dienā vai vismaz reizi divās dienās. Bet tāpat laikā mēs īstenojam plānus par 440 miljardiem, ar kuriem glabām bankas. Un lauksaimniecības intervences apjomos ir ļoti uh, izteikti mazāks, un komisārkungs tāpēc, es domāju, nedrīkstam šādu, šādu veidu rīcību pieņemt. No otras puses, protams, varam uzsākt arī kaut kādu jaunu pa pamatu veidošanu, piemēram, piesaistīto sociālajai kohēzijai, bet vienalga, lai ko mēs arī nedarītu, nedrīkstam šos sociālos kohēzijas un, un citus fondus samazināt. Paldies, Patrikam, saka priekšādātājs tālāks uz divām minūtēm došu vārdu Mišlēdantēnai. Priekšādātāji. Dantēna kungam. Komisāra kungs, jau pagājuši vairāk kā trīs gadi, kurš ir uzsākušās debats par šo pārtiks palīdzības schēmu. Schēmu, kas, pal kas palīdz tieši nabadzīgākajiem. Situācija ir nonākusi līdz blokādai, un tas nav pieņemams. Turklāt nav pieņemams arī tas, ka šī programmas e, slēgšana tiek, paziņa, tiek paziņot brīdī, kad sociālā un ekonomiskā krīze uzņem jaunus augstumus un skar tik daudzus pilsoņus. Ir tādi, kas Eiropu veido, un ir tādi, kas Eiropu apdraud. Un jāsaka, šobrīd uh, mēs izjūtam eh, šo cīņu. Un mums ir jāspēj, jāspēj rast tā saikne, kas vieno dalību valstis, kas ļauj iedzīvotājiem justies vienotiem un nevis nedrīkstam pakļauties nacionālistiem un viņu idejām. Vajadzētu kopējai Eiropas izjūtai nākt kā kopīgam refleksam. Šai kopējai Eiropas koncepcijai ir jādarbojas. Mūsu iedzīvotāji ir pelnījuši kaut ko labāku, kā mūžīga šķelšanās. Viņi gal galā dzīvojuši ar Eiropā vairāk kā 50 gadus, un šī Eiropa nedrīkst būt tikai ekonomiska, tikai ekonomiski interešu vadīta ir jāatcerās par tām vērtībām, kas noliek cilvēku visu politiku pašā centrā, un tāpēc ārkārtīgi svarīgi, lai izbeidzam šīs eh, juridiskās debatas par juridiskajiem pamatiem, lai tiek pieņems beidzot politisks lēmums, kas ir taisnīgs un pamatots. Tālāk runājot par sociālajiem veidiem, eh, varam, piemēram, izveidot atsevišķu sadaļu kas tiktu sasaistīta ar lauksaimniecības politiku, jo mēs nerunājam vairs par lauksaimniecības politiku. Tas nav mūsu deba, debašu pamats. Mēs runājam par šiem 18 miljoniem eiropiešu, kam šī pārtiks programma ir vajadzīga. Un tāpēc jāuzdod jautājums, kā tad ir mūsu kopējā, kopējais redzējums par Eiropu un tās nākotni. Nedrīkstam atkal paļauties uz nacionalizācijai, kur, piemēram, visu veidu pārtiks eh, izdalīšana notiek tikai simboliskā kārtā. Es gribu cerēt, ka mums izdosies tikt galā ar visiem tiem problēmām un, ar, un izaicinājumiem, ko sastapamies. Un to varam darīt tikai tad, ja būsim solidāri, ja spēsim nodrošināt visiem labklājību. Komisāra kungs, jūs ierosinājāt pasākumus, kas ir drosmīgi pēc sava uh, satura priekšādātājs. Uh, lūdzu runātāju pārtraukt to runu, jo jūs laiks ir beidzies. Saka priekšādātājs tālāk, došu vārdu Markam Tarabēlam uz pusotru minūtu. Lūdzu, priekšādātāji, komisāra kungs, ministra kungs. Šīs nav debatas, nē. Te redzam tikai tādu milnīgu, milzīgu monologu, kas visi iet vienā virzienā, jo mēs parlamentā esam pilnīgi viensprāts, ka soldāti ir jāievēro. Un tāpēc atkārtošu tomēr vienlaicīgi, ka tās nav, tā nav Eiropa, kas atbildīja. Tās ir šīs sešas valstis, kas ir nobloķējušas. Vācija, Nīderlandē, Anglija, Zviedrija, Čehija. Tās varbūt nav tās nabadzīgākās valsts Eiropā, bet tās acīm redzot ir visegoistiskākās. Un tas, kas ir jāsaprot šajās valstīs, respektīvi, ka ir jāuzņems atbildība šīm valstīm, vai tās grib uzņemties vainu par to, ka netiek sniegta palīdzība cilvēkiem, kam tā ir visvairāk vajadzīga, jo šeit taču runājam par programmu, kas ir pelnījis, ka to uzturam, ka to īstenojam. Mēs runājam par 18 miljoniem iedzīvotāju, kam pietrūkst līdzekļu pārtiks iegādai. Protams, ka mēs radīsim risinājumu pēc 2014. gada, bet ko tad mēs darīsim 12. un 13. gadā? Ko lai šie cilvēki dara šos divus gadus? Mēs taču varam pārlikt kaut kādu veidu līdzekļus no lauksaimniecības uz kohēziju globalizācijas fondu un tam līdzīgi, bet ir jārod šād, šāds pārējais posms, jo nedrīkstam Eiropai ļaut eh, šā, notikt šāda veida, ļauties šāda veida problēma. Un tālāk Grīsbeks kundze lūdzu. Jā, paldies. Man burtiski nolaižas rokas, kad es redzu šāda veida asamblēju šodien ar komisiju, komisāru klātbūtni, ministru klātbūtni un virkni, ko, virkni kolēģu. Uh, Un visi pauž viedokli, kas ir gal galā ļoti pamatots un uh, par, par šo ļoti skandalozo jautājumu par programmu, kas ir paredzēta visnabadzīgai. Tas tiešām ir skandalozi, ka šāda veida diskusijām vispār ir jānorisinās. Tas ir ārkārtīgi bezatbildīgi, bezatbildīgi no šo sešu valstu puses, to sešu valstu puses, kas bloķē lēmumu padomē. Es domāju, ka tas ir momentā jāizbrauc, jāizbeidz, ir jādod politisks signāls, jo pašreizējā rīcība var būt burtiski fatāla. tie kolēģi, kas izteicās, vis taču visi ir viensprāts, gan uh, vācu, angļu, dāņu, zviedru, nīderlandiešu un čehu kolēģi, viņi visi ir arī uh, spējīgi prasīt savām valstīm izbeigt šo blokādu, jo tas ir, tas ir necienīgi šāda veida, šādā veidā izturē, izturēties. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk uz divām minūtēm. Estere Rancē, lūdzu. Šodien Barozu kungs uh, runāja par šo tēmu, tad, kad viņš runāja par Eiropas stāvokli un viņš runāja par cerību, solidaritāti un integrāciju. Un gadījumā, kad mums ir krīze, kur aizvien vairāk cilvēku cīnās ar nabadzību, eh, tad mums ir dažu dalībvalstu minoritāte, eh, kura bloķē šo programmu. Un mēs runājam par bagātākajām valstīm ar tikai vienu procentu no budžeta, no agrārās politikas, lai atbalstītu 18 miljonus cilvēku. Komisāram ir taisnība, kad viņš saka, ka šie, šiem padoms locekļiem tiešām būtu jāmaina savs viedoklis. Un prezidentūra arī vēlētos glābt šo programmu Tāpat ir eh, nepieciešams atbalsts eh, šiem cilvēkiem. Mums ir jādod eh, signāls, lai cilvēki uzticētos Eiropas Savienībai. Un ir jāatbalsta arī parlamenta pozīcija, kura pieprasa šīs programmas palielināšanu. Mēs arī gaidām, ka nākošajā galotņu tikšanās laikā tiktu pārunāta šī situācija, lai mēs iznāktu no šī, eh, no šī stāvokļa. Mums atkal ir gadījums, kur bija grūti tulkotājiem sekot, tad, kad tika runāts ļoti ātri. Prezidents norādīja, mums ir jauna sistēma ja tulki uzspiestu pogu, tad lūdzu dodiet ziņu, ka es runāju par ātru, jo ir svarīgi, lai dalībvalstis saprot, un lai deputāti vēlreiz norāda, ja šī gaisma vēlreiz tiek iedegta, tad tā tad ir grūti tulkot, tulkiem tulkot. Tātad tas, šis pūdzīt iedegās, bet jūs droši vien to nezinājāt, Eranta kundze. Es eh, nemaz nezināju, kur ir eh, šī podziņa. Es vēlreiz esmu atkārtoti norādījis, ka eh, Man tulki norāda, ka es pārāk ātri runāju, tātad nāk SOS signāls no tulkiem. Tātad es saņemu zīmīti no tulkiem, un es nospiežu pogu, un uz jūsu ekrāna jūs redzat uh, signālu, kas nozīmē, ka jums jārunā lēnā. Herans, kungs, ja runājat, tad arī ieslēgt mikrofonu, lūdzu. Vai jūs redzat, vai jūs redzat gaismas signālu? Jā, es vēlos teikt tiem, kas izveidoja šo sistēmu, tad, kad jūs runājat, jūs neredzat to, kas notiek uz konsoles, tādēļ es nevaru redzēt, vai šeit deg kaut kāda lampiņa vai nē. Jā, mēs jau sākam domāt par kādu, varbūt pieslēgt jūtas elektrībai un sūtīt kādus elektriskus impulsus, bet tas droši vien īsti neiet cauri. Nu, domāsim, varbūt kāds zvaniņš jāpiekara vai vēl kāds variants. Uh, Jā, varbūt mēs varam iekārt kaut kur zvaniņu, kuru paskandināt, tad, ja tūk netiek līdz, labi, jebkurā gadījumā paldies Herantas kundzei un vēlos dot vārdu tagad Garsies kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Kopienu tiesas nolēmums pilnīgi skaidri parāda, ka ir godīgi, ja mēs turpinam izmantot šo programmu nākamajā finanšu posmā, jo ir arī jādomā par nabadzības apkarošanas mērķi. Mums ir jāmaina patreizējais regulējums, lai programmas būtība paliktu neskarta un ļautu programmu izmantot arī turpmāk. Ir svarīgi uh, lauksaimniecības politikā šo pārtikas uh, Uh, pabalstu joprojām izmantot un lai mēs varētu nodrošināt atbalstu 18 miljoniem iedzīvotāju. Eiropas parlamentam jārunā šo bloķējušo mazākumu padomē šorīt un pēc pusdienā mēs dzirdam solidaritātes apliecinājumus un tad mums ir jāsāk ar to, ka mēs ievērojam pamatiesības iedzīvotājiem saņem pārtiku, nevaram ļaut to, ka dažu valstu ietiepība un nepiekāpība iznīcina šik, uh, tik labu mehānismu. Paldies, tagad dodu vārdu Lepāžas kundzei. Paldies, priekšādātāji komisāra kungs, ministra kungs, godātāji kolēģi. Eiropa jau nav tikai monetāra savienība un ekonomiska savienība, nē. Šeit ir mūsu pilsoņi, kas gaida no mums pavisam kaut ko citu krīzes laikā. Un viņi nekā nesaprot, ka mēs kaut kādu jurisku, juridisku strīdu dēļ varam 18 cilvēkiem liekt pārtiku, kas ir pilnīgi pam, pilnīgas pamattiesības. Un līdz ar to ārkārtīgi priecājamies par komisāru priekšlikumiem, ko viņš nu pat arī izteica. Tāpēc arī gribam prasīt tik vienam no mūsu kolēģiem uzstāt, eh, runājot ar savām valdībām, par, uz to, lai ir tiekt izbeigt šī blokāda un tiktu pieņems cieņas pilns lēmums turpināt šo pārtiks programmu, kas ļaus atkal turpināt izdalīt pārtiku mūsu pilsoņiem brīdī, kas tas ir vajadzīgs, ka tas ir vajadzīgs visvairāk, lai viņi varētu dzīvot pieklājīgu dzīvi. Tas ir cieņas jautājums un tas ir arī solidaritātes jautājums. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu uz divām minūtēm Nikolēsku kungam, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies prezidenta kungam. Lūdzu, atļaujiet man Tāpat kā jau izteikuši mani iepriekšējie kolēģi, apsveikt to, ka Barozu kungs šo uh, tēmatu skāra arī savā uzrunā. Šī programma ir ļoti svarīga un man patieš, patiešām priecēja, ka šī programma ir. Uh, šī programma pas, palīdz 18 miljoniem cilvēku Un tātad vairāk nekā viens no 30 Eiropas eh, pilsoņiem ir saņēmis palīdzību. Eiropas Savienība cīnās ar krīzi, pret sociālo atstumtību. E, tā ir viena no svarīgākajām sociālās politikas komponentēm. Un e, tā ir viena no, no grūtākajām atšķirtībām, kāda vispār ir. Mums būtu jāpadara iespējami tas, kas ir iespējams. Es ļoti ticu, ka mums varēs būt risinājumi, lai mēs šo, no šīs krīzes tiktu ārā. Katram katrs pilsonis eh, rada 180 miljonu tonu pārtikas atkritumu. Tas nevienam nav labi. Un patiesi ir iespējams, ka mēs palīdzam nabadzīgajiem Eiropas Savienībā. Bet ētiski mums ir eh, diezgan grūta šī situācija, tādēļ mums ir jāturpina programma. Paldies! Un mūsu nākamā runātāja būs Frau Rudus, eh, Rudus kundze. Paldies, dāmas un kungi! Man kā sociāldemokrātei ļoti svarīgi ir palīdzēt eh, cilvēkiem, kas ir trūkumā bet ir runa pirmkārt par nodarbinātības radīšanu, lai cilvēkiem būtu iespējas parūpēties pašiem par sevi. Es domāju, ka šis pārtiks, šī pārtiks programma e, šajā pašreizējā formā nav īstais ceļš, lai cilvēkiem palīdzētu e, un mācītu viņiem palīdzēt sev pašai. Man šķiet skaidri, ka pārtikas produktu iepirkums un bezmaksas sadala nav lauksainiecības politika, bet gan sociālā politika. Un pēc uh, tagadējā tiesiskā status tas piekrīt dalību valstīm. Uh, e, Vācijā ir galdu sistēma, kur palīgi uh, palīgi sagatavo pārtiku. Piemēram, viņi uh, saņem no, uh, no lielveikaliem pārtiks pārpalikums un 80 miljonu tonnas ir pārtikas uh, pārpalikumu, kur tiek izmesta ārā. Mums ir nepieciešama saprātīga infrastruktūra, lai cilvēkiem nebūtu jādzīvo tādā nabadzībā. Un labs darbs un labas pensijas. Paldies! Papavstam, kas izniegs. Paldies, papastāmkus kungam vārds. Paldies, prezidenta kungs. Tātad argumentācija proti šī pārtikas sadala nabadzīgajiem cilvēkiem tieši sarežģītajā krīzes situācijā ir ļoti nepieciešama. Un eh, tas tiešām nav akceptējams, ka 2012. gadā šis līdzekļu daudzums ir mazināts. Eh, esošajā finanšu ietvarā līdz 2014. gadam. Mums ir eh, nepieciešama apgāda ar lauksainiecības produktiem, tirgumu, un mums ir jārūpējas par to, lai būtu arī šie intervences produkti, bet lai arī dalība valstis vēl papildus produktus varētu sadalīt pēc uh, tiešām vajadzības. Un komisija ir paredzējusi arī attiecīgu finansējumu. Ir, protams, diezgan grūti dažām dalību valstīm uh, turēt līdzi, tā teikt, eh, šajā līdzfinansējumā. Uh, un tiek eh, lūgts eh, finansējums pārtikas produktiem. Tur nav runa tikai par sociālo aspektu, bet arī par lauksainiecības tirgu stabilizāciju un ienākumiem no lauksainiecības. Tas ir arī, tā ir arī simboliska programma, eh, kura solidarizējās ar trūcīgajiem. Paldies, Frau Bereza. Paldies tālāk, Beres skundze. Ministra kungs, komisāra kungs, šis jautājums nav viss subsidiaritāts jautājums, jo sociālā palīdzība un cīņa pret nabadzību taču galu galā ir visa mūsu kopīga lieta Eiropā. Šis arī nav jautājums eh, par subsidiaritāti tāpēc, ka runājam šeit par cilvēkiem, kas ir viss sarežģītāk apstākļos. Viņi ir nabadzīgi un viņi nevar lūgt palīdzību. Viņi neprasa neko citu, kā vien vienkārši iespēju paēst un mēs nedrīkstam par šiem eh, mūsu mērķiem aizmirst. Mums ir jāpalīdz šiem cilvēkiem. Komisai, komisijas pārstāvis šorīt no rīta atgādināja, ka, lūk, finanšu eh, sektoram ir jāmaksā sava nodeva, sava ārtava par šo krīzi, un tas tā ir vajadzīgs, un tas ir vajadzīgs arī tāpēc, lai mēs varētu turpināt to darbu, kas tiek veikts uz vietas, respektīvi palīdzēt pārtikas bankām, ļaut pabarot tos cilvēkus, kas ir nonākuši ārkārtīgā nabadzīgā eh, banku izraisītās krīzes dēļ. Mēs turklāt nevaram arī pieņemt to, ka tiek, tie var solidarizēties tikai nabadzīgie ar nabadzīgajiem. Nē, šī programma ir jāfinansē no visām pusēm. Tā ir jādara sociālās palīdzības ietvaros, sociālā fonda ietvaros, ir jāmeklē kaut kāda veida līdzekļu priekšādātāja ministra kungs. Un tieši jūs spējat risināt šo situāciju, un to jūs varat izdarīt jau pirmdien, un pilnīgi noteikti uh, attiecībā uz šīm kapacitām mēs vērtēsim arī jūs kā prezidentūru vēlāk. Paldies tālāk, Nedēļčevs kundze izteiksies, lūdzu. Благодаря, господин председател, уважаеми... Lielas paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Neviens no mums uh, nevar ignorēt faktu, ka ir 18 miljoni iedzīvotāji Eiropā, kas ir atkarīgi no šīs pārtiks programmas. Un jāsaka, nabadzības risks var tikai pasliktināties, tāpēc ir svarīgi, lai komisija rod tādu likumdošanas tiesisko pamatu, kas ļautu pastāvēt jaunajai programmai, jo šīs programmas apturēšana varētu būt fatāla. Ir vajadzīgs arī īstermiņa risinājums, vēl pāris svarīgu punktu. Jā, pārtika ir jāizdala tiem, kam tā ir ārkārtīgi vajadzīga Bet tāpat laikā e, viņu atkarību no šīs pārtiks varētu, piemēram, izbeigt, ļaujot viņiem tālāk attīstīties, nodrošinot viņiem, piemēram, izglītību un tam līdzīgi. Otrām kārtām ir vajadzīgs struktūrāls reformas. Bet tāpat laikā veselīga pārtika, īpaši bērniem, ir ārkārtīgi svarīga, tā lai viņi varētu pēc tam dzīvot atbilstīgu dzīvi. Un mums ir jārīkojas tā, lai pārtikas trūkums ne, nenoved pie atkarības no šādām programmām, bet lai tiktu piedāvāt arī citi risinājumi. Globāli skatoties, vēlamies nosūcināt, no, nosūtīt arī atbilstīgu ziņu pasaulē par to, ka cīnamies pret badu, pret nabadzību un darām to arī paši savā teritorijā. Tāpēc ir vajadzīga tāda pārtiks programma, kas ļautu izvairīties no dažāda veida um, atkarības veidošanās. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Dančils kundze lūdzu. Pateicos priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, Eiropas programma um, trūkumcietējiem tematizē mūsu sociālās lietas. Šī programma bija ļoti svarīgs instruments um, daudzām cilvēku kategorijām, kuras cieši no trūkuma, īpaši šajos krīzes apstākļos. Es uzskatu, ka būtu nepieciešams trūcīgajām personām at sniegt atbalstu uh, šī gada līmenī. Mēs zinām, ka lauksaimniecības politikai ir arī sociālās komponentes, un šīs personas ir jāatbalsta. Uh, vadoties no Eiropas solidaritātes, uh, dalībvalstīm ir pareizi jāsaredz stāvoklis un jārīkojas. Paldies! Mulțumesc, Madame Moren Chartier. Nous avons le Morēn Šarķē kundze, kundze, paldies priekšsādātāji. Mums ir jārīkos to cilvēku labā, kurus visvairāk skārus nabadzība, un mēs vēlamies, lai šī programma turpinātu darbību, un tādējādi spaužot Eiropas solidaritāti. Trīs, trīs lietas. Pirmām kārtām prezidentūrai es gribu teikt, ka jāsaka, mēs uzmanīgi vērosim padomi darbā pie šī punkta. Viņiem ir jāspēj pieņemt tāds lēmums, kas ļautu izbeigt šo pilnīgi nepieņemamo ma bloķējošo mazākumu. Komisijai gribu teikt, ka būtu tikai loģiski izpildīt komisāra kungs jūsu priekšlikums, respektīvi pieš, šo programmu piesaistīt sociālajiem fondiem, bet jāatcerās, ka sociālajie fondi ir tas pirmais, punkts, kas ļauj nodrošināt integrā, sociālo integrāciju ar profesionāls integrācijas palīdzību, un tāpēc ir jāsaglabā arī pašreizējie līdzekļi, un savukārt jāpalielina fonda līdzekļi par to summu, kas vajadzīga šādai pārtiks programmai, nevis jāsamazina sociālā fonda līdzekļi. Un trešā vēsts parlamentāriešiem. Tie parlamentārieši, kas šeit sēž, šeit sēž viņi mēs visi esam mobilizējušies, bet gribu pievērsties tiem, uh, Eh, tiem depu, deputātiem, kas nāk no valstīm, kas ir šis bloķējušais mazākums. Es domāju, ka no šī paša brīža jums ir jācīnās pret savām valdībām, jānodotām bez, ka tām ir jāizbeidz šī blokāda, jo tas ir absolūti nepieņemams. Jo tas ir absolūti nepieņemami, un tas nāk par skādu Eiropai. Paldies, saka priekšādātājs. Un tagad pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras. Skatos, ka runāt tie, kas vēlas runāt, to ir ārkārtīgi daudz visiem vārdu dot nevarēšu, bet centīšos darīt visu, ko varēšu lietas labā. Un pirmais būs Dievs Demēra, lūdzu. Gracias, jau pres... Paldies, priekšēd. Jā, mēs runājam par solidaritāti un lauksaimniecības padomē ir šis bloķējušais mazākums, kas neļauj pieņemt grozījums par regulējumā par pārtiks palīdzību trūkumcietējiem. Mēs dzirdējām, kādi bija Saviska kunga argumenti, bet atgādināsim, ka 60% ir procenti no līdzekļiem ir nepieciešami, lai pabarotu 79 miljonus iedzīvotāju, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Šie līdzekļi tiek iegūti no dalībvalstīm, no reģioniem, no pašvaldībām, no NVO Līdz aprīlim mums bija 40%. Un, ja paliks šāds bloķēšana mazākums, tad 13. gadā būs daudz mazāka pārtikas palīdzība. Man ir jāsaka paldies komisijai un prezidentūrai par apņemšanos turpināt programmu, un es nosūtu tās valstis, kas bloķē šo programmu. Un es viņām vēlos jautāt, kur ir jūsu līdzietība? Vai jūs vispār zināt, kas tas tāds ir? Uh, Čolas kungs, turpiniet jūsu labo darbu un vēlu veiksmi arī prezidentūrai, jo neviena tiesa nevar lemt pret līdzcietību. Kolēģi, lūdzu, ievērojiet atvērto laiku, citādi jūsu citi kolēģi nevarēs izteikties. Karambah kungs, lūdzu. Herr Präsident, Herr Kommissar, Frau Kommissarin. Uh. Äh, Prezidenta komisārs kundze, šodien mēs diskutējām par Eiropas stāvokli un vienmēr lietojām uh, uzticamības jēdzienu un solidaritāti. Cik cīniski tad jāizklausās tas Eiropas pilsoņiem, ka šāda situācija tiek pieļauta un tiek teikts, lūdzu, jā, tagad cietiet bādu, līdz mēs noskaidrosim situāciju. Mēs uh, ticam Eiropas Savienībai, un ja mēs tai ticam, tad mēs nedrīkstam vilcināties. Mums ir eh, jāskatās ne. ne Tomēr jāņem vērā arī šie juridis, juridiskie nolēmumi, bet cilvēkiem ir nepieciešama arī pārtika. Paldies, Poveikungs. Monsieur. Priekšādātāja komisārkungs. Negribu atkārtot to, ko visi jau teica, bet es uzskatu, ka pilnīgi noteikti pastāv pavisam reāla problēma, respektīvi problēma ar uzticēšanos Eiropā šajā konkrētajā kontekstā. Galgulā notiek lūk šāds juridisks process, un e, no vienas puses tā tad ir šī Eiropas politika, no otras puses valstu intereses, bet tad, kad tika parakstīts 58. gadā Romas līgums, tad tika teikts, ka ir jānodrošina pārtika visiem eiropiešiem, jāveic, pa, jāizteno pārtikas drošības pasākumi, un tas bija pats sākums visām politikām. Toreiz tā bija Eiropas politika un nevis valsts valstu politika. Un šī situācija šobrīd ļoti labi parāda, cik milzīgi egoistisks ir atsevišķas valstis. Uh, un nevis pietrūkst Eiropas, bet pietrūkst gribas no atsevišķu valdību pārstāvju puses rīkoties kopīgiem spēkiem. Un tāpēc es gribētu šeit šajā gadījumā teikt paldies komisijai Čolas kungam personīgi par viņa paveikto, par viņa drosmi uzstāt uz to, ka šai politikai ir jā, jāpastāv, ka tā ir vajadzīga Eiropas nabadzīgākajiem iedzīvotājiem. Un mēs nedrīkstam nekādā gadījumā līdz ar to uh, apšaubīt šos pašus pamatus. Un pa padomē ar savu lēmumu pieņemšanu, jeb respektīvi nespēja to pieņemt, ir apdraudējis visu šo pasākumu. Paldies tālāk, Magines skundze. Priekšādā es domāju, ka parlaments vēstījums ir pilnīgi skaidrs. Mēs vēlamies, lai programma turpinās, ņemot vērā tās humanitāro aspektu. Klausījos šīs diskusijas un aizdomājos, vai tie, kas izmanto pārtikas banku, vai tad viņiem rūp, kādas ir tiesiskais pamats, ar kuru viņiem tiek nodrošināta pārtika. Uh, vai viņi satraucās par tām detaļām, par kurām mums šeit galvasā parlamentā. Ir ļoti daudz gudru cilvēku šeit, lai rastu labu risinājumu. Es nevēlos nosodīt tās dalībvalsts, kas ir bloķējušas. Es nedomāju, ka tas būtu labākais veids, kā turpināt. Ir jāpārliecina šīs valstis par to, cik vērtīga ir šī programma, kā tā palīdz uh, solidaritātei. Uh, es vēlos īstermiņa risinājums nākamajiem diviem gadiem, bet tāpat kā Džeims Nikolsons teica, vēlos vai mēs domājam, ko darīt pēc 14. gada, jo reizēm ir jāmaina, lai lietas citādāk darbojas, bet ir ļoti strauja, svarīga problēma ir viens miljons eiro īrijā, kas tiks zaudēts, ja nebūs īstermiņa risinājumu, tādēļ bloķējošajiem es vēlētos teikt, lūdzu, pārdomājiet. Alejandro kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, es vēlos pievienoties citiem kolēģiem, kuri ļoti skaidri šodien izteicās. Mēs vēlamies jums nākt talkā, lai mainītu šo apkaunojošo situāciju, jo šī bloķējušā mazākuma nostāja ir pilnībā nesaprotama. Valstis, kas nav šajā programmā, neļauj Eiropai izrādīt solidaritāti, palīdzot nevis cīnītos pret nabadzību, bet palīdzot tiem, kas no tās ir cietuši, palīdzot tiem, kas cieši no bada. 18 miljoni nabadzīgo ir Eiropā un 13 miljoniem nepieciešama šīs programmas palīdzība. Jūs varat veikt samazinājumus, kā jūs vēlaties, bet ne šī jomā. Lūdzu, komisāri, turpiniet savu darbu, uh, lai tiktu atcelt šis padoms lēmums, lai Eiropas iedzīvotāji un prese zina, ka mēs nevēlamies, lai šāda apkaunojoša situācija turpinātos, pieturēsimies pie solidaritātes, ka tie, kam ir vairāk, jāpalīdz tiem, kam nav tik daudz. Un, un ir jāpieliek vienais punkts šam tai neapkaunojušai situācijai, ka Eiropā ir cilvēki, kuriem nav ko ēst. Mauro kungs, lūdzu. Presidente, Vorēja jutārējā ķer. Kodātais eh, prezident, tagad runājot par subsidaritātes principu, tas nozīmē ne tikai dalībvalstu tiesības, bet arī, ja kāda dalībvalsts nav spējīga darboties, eh, tad iejaucās augstākā institūcija. Tas arī pieder pie subsidaritātes. Un tādēļ komisijai vajadzētu darboties, un arī polijas prezidentūra to ir sapratusi, un arī Eiropas komisija. Un tas nozīmē, ka e, šis priekšnoteikums ir tāds, ka 18 miljonu personu mums ir jāatbalsta kuriem nepietiek ar šo tikai atsevišķās valsts atbalstu jā, sociālajie, sociālā nobīde tas ir labi, bet. Bet mums tad nebūs eh, lauksainiecības priekšlocību un arī iespējas eh, šeit norobežot starp eh, Eiropas un nacionālo piekritību. Kreto kundze, paldies priekšsēdētāji, komisāri. Es gribētu arī uh, tiem pievienoties, kuri runājuši par cinismu no atsevišķo dalību valstu puses. Un pagājušais gads mums bija nabadzības apkarošanas gads, tas bija simbolisks gads. Tad, kad runa ir par darbību, tad vēl joprojām ir valdības, kuras neizrādā, neizrāda solidaritāti. Un programma, šī programma ir viena, viens no dažiem instrumentiem, kur tiešām Eiropas Savienība var pat tiešo palīdzēt saviem pilsoņiem. Daudz pilsoņi dzīvo nabadzībā. Un es domāju, ka šīs programmas nepagarināšana būs ļoti slikts fakts problēmas, finansēšanas problēma no lauksainiecības varbūt būtu risinājums. Es domāju, ka šis risinājums mums jāatrod pēc iespējas ātri. Paldies! Pēdējais. Eh, Nigo kundi. Sešas dalību valstis ir E, nostā, iestāšos pret šo programmu, kas vajadzīga 18 miljoniem. Sešas valstis, lūk, vēlas skatīties tikai uz vienīgi uz juridiskiem aspektiem, un tas jau ir ļoti labi, bet mums taču jāatcerās par humāno, par cilvēcīgo mūsos. Kā, tie, kā šie kolēģi var sēdēt tur un liekt palīdzību labdarības iestādēm, kas palīdz nabadzīgākajiem Mēs taču pārstāvam šeit visus pilsoņus. Mēs vēlamies Eiropu, vai vēlamies Eiropu, kur egoistiskais nacionālisms liedz pārtiku atsevišķiem iedzīvotājiem, kam tāpēc jābēr, jābirst badu. Nē, tā nedrīkstam, nedrīkstam paļausties šīm valstīm. Ir vajadzīga šī e, programma, ir vajadzīgs, protams, arī spēcīgāks juridiskais pamats bet 2012. gadā atcerēsimies, šie cilvēki tāpat rēķinās ar pārtiks palīdzību, jo tad krīze būs štāvā viss grūtākajā posmā. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu komisāru kungam, lai viņš noslēdz debatas un sniedz savu reakciju uz dzirdēto. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs. Vēlos nākt lejā ar vairākiem precizējumiem un paskaidrojumiem attiecībā uz piezīmām, ko jūs, ko tā tie deputāti izteicāt, un gribu pārliecināt tos, kas vēl nav pārliecināti par to, ka šo programmu nepieciešams turpināt. Un varbūt jūs varat izmantot visus jūsu rīcībā esošos e, instrumentus, lai nu, vēsts nonāktu arī to ausīs, kam tas jādzird. Šī ir programma, kas ir saistīta ar sociālo politiku un, protams, arī sasaistās ar nacionālu nacionālajām politikām, sociālām politikām sasaista. Tas ir ļoti labi. Komisija jau ir izdarījusi savu izvēli attiecībā uz periodu no 2014. līdz 2020. gadam, kad šīs programmas budžets tiks iekļauts kopējā sociālās politikas ietvarā attiecībā uz kohēziju un sociālo konverģenci. Tātad tas ir iespējams un tas arī tiks darīts vai iespējams to sadalīt pa nacionālajiem lēmum, līmeņiem. Es domāju, tas ir politisks lēmums un lielākā daļa valstu pilnīgi noteikti eh, līdzīgas lēmumus pieņems, bet tas nevar notikt tagad, 2014. gadā. Bet ko darīt ar 2012. un 2013. gadu? Šajā laikā eh, parlaments iesaka, lūk, eh, tā kā budžets jau ticis pieņem, turpināt programmu, pamatojot pamatojoties uz kopējo lauksaimniecības politiku un tās budžetu. Un arī šeit es gribētu papildus frecināt, eh, izteikt precizējumus un pateikt, ka, lūk, Eiropas kopiena tiesa neapšauba kopējo programmu, nē. Tiesa pieprasa, lai tiktu eh, pār, lai tiktu nodrošināts tas, ka šie noteikumi tiek īstenoti un attiecīgi tiek turpināts darbs. Jo kopienu tiesas ziņā nav pieņemta politiska lēmuma par programmas turpināšanu vai nē, un tāpēc komisija šobrīd prasa, lai tiek pieņemts politisks lēmums. Tikko tāds būs pieņemts, komisija varēs turpināt darbu. Mēs jau esam savu izdarījuši, mēs nākuši klajā esam ar likumdošanas priekšlikumu, kas ļautu izkļūt no šīs situācijas, vienlaikus ievērojot Eiropas kopienu tiesas prasību. Bet Eiropas kopienu tiesa nebūtu neierobežo dažādu veidu pārtiks iepirkumu šīs programmas labā un tam līdzīgi. Nē, vienkārši tas, ka šobrīd noteikumi to nepieļauj, un tā tad noteikumi ir jāmaina. Un noteikums taču var mainīt. Tātad Tas fakts, ka no 2014. gada šī programma tiks iekļaut sociālā politikā, tas nekavē mūs šobrīd pieņemt lēmumu attiecībā uz turpmākiem diviem gadiem, eh, veidojot šo kopējo juridisko bāzi, kas apvienot lauksaimniecības un sociālo politiku, jo 2012. gadam jau ir krājumi, kas ir, kas ir vairāk kā 200 miljonu eiro apmērā, un nevaram taču tagad pēkšņi ņemt eh, līdzekļus vienkārši no sociālās politikas, tāpēc, ka ir jau šādi pārtiks krājumi, Tā tad vajadzētu saglabāt dubultu juridisku pamatu gan lauksaimniecības politikā, gan sociālajā politikā. Un tieši šāda veida priekšlikumu vēlamies likt priekšā eh, padomei, tas notiks nākamā nedēļa, un es ceru, ka vai nu sociālo lietu komite, eh, padome vai lauksaimniecības ministru padome pieņems šo lēmumu. Dzirdējām šeit arī piezīmes par līdzfinansējumu, respektīvi, ka atsevišķi dalībvalsts līdzfinansējumu nevarētu atļauties tādā apmērā, kā to ierosina komisija. Es jau teicu vairāk kārt, ka komisija ir gatava pārskatīt šo ideju par līdzfinansējumu tajā gadījumā, ja tas ir tas elements, kas bloķē lēmumu pieņemšanu. Es tiešām ceru, ka mums izdosies pieņemt lēmumu gan strauji, jo zinu, ka ne tikai komisija, bet arī polijas prezidentūra vēlas šo jautājumu atrasināt un ir gana motivēta. Runājot par efektivitāti, ar kādu darbojas šī schēma, uz ko, pie, uz ko norādīja Nikolson kungs, uh, Jā, ja runājam par līdzekļu šķērdēšanu un tā tālāk, mēs 2014. gadā varēsim domāt, kā uzlabot šīs programmas darbību, bet par efektivitāti runājot, es domāju, ka tā ir viena no tām programmām, kurai patiešām ir ļoti skaidri skaitļi - 440 tonnas pārtiku, kas izdalīta 18 miljoniem iedzīvotāju. Ir ļoti skaidri, cipari ir ļoti skaidri labumu saņēmēji un ļoti skaidri summas, kas tiek ieguldīts šai projektā. Un es gribētu teikt, ka šī, šie līdzekļi Šie 500 miljoni eiro gado, kas tika izmantot programmai līdz šim, bieži vien tiek izmantots kā tāds uh, atsvers, lai savāktu attiecīgos pārtiks produktus, kas līdz ar to tādējādi netiek šķērdēti vai vienkārši izmesti atkritumos. Nu, lūk, visiem šiem lieliem veikliem ir kaut kāda veida līguma saslēgt ar pārtiks bankām tā, lai šīs rezerves varētu tikt veidotas. Uh, Un skaidrs, ka šī programma nāk par labu pašiem nabadzīgākajiem. Līdzekļi tiek izmantoti tieši tā, kā tiem vajadzētu tikt izmantotiem programmas, kas pastāv dalību valstīs, protams, ir vēl vērtīgāks, vēl plašāks nekā 500, šie 500 miljoni eiro, bet ir vajadzīgi arī šie 500 miljoni eiro. Nu, lūk, tādu gribēju sniegt vēl informāciju, papildus precizējumus, un esmu gandrīz pārliecināts, ka mums izdosies, skatot šeit uz eh, polijas prezidentūras pārstāvjiem, rast vienotību padomē pavisam drīz, vēl nav par vēlu bet gribētos cerēt, ka nu, mēs nenonāksim tai situācijā, kad pēc pāris mēnešiem būs tiešām par vēlu šādu lēmumu izdarīt. Merci. Paldies, saka priekšsādātājs komisāram, un visbeidzot dosim vārdu vēlreiz Savickī kungam, kas pārstāv Polijas prezidentūru. Lūdzu. Sirsnīgi pateicos, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, padome. Es ļoti sirsnīgi pateicos par šīm debatēm jo es domāju, ka tā man palīdzēs uh, atrisināt šo gardīju mēzglu, kas uh, iesākās 2008. gadā, proti šīs, uh, šis bloķējošais mazākums. Es atgādinu, ka no šī laika mums jau bija sešas prezidentūras, un sākot ar Francijas prezidentūru, katra no šīm prezidentūrām uh, E, nodarbojās ar šo problēmu, kā saka, ar, kars, kā ar karstu kartupeļu nākošajai prezidentūrai, bet es saku pilnīgi skaidri, Polijas prezidentūra negrib dalīties ar nākamo prezidentūru šajā jautājumā, un mēs pūlēsimies, lai šī problēma tiktu atrisināta vistuvākajā laikā. Tādēļ arī vēlējos vērst jūsu uzmanību uz to, kā man kā politiķim ir nedaudz kauns par to, ka bloķējošā grupa ir dalība valstis, kuras ļoti daudz izmantoja šos tirgus inferm, intervences instrumentus, un tad, kad bija lielas rezervas, tad viņas neredzēja neko sliktu tajā, kā dalītos ar nabadzīgajiem. Tagad, kad nav šīs intervences rezervas, tagad mēs eh, no tā veidojam tiesisku problēmu, bet komisārs taču pavisam skaidri teica, tā nav tiesiskā problēma, tā nav finanšu problēma, bet tā ir politiskas lēmuma problēma. Šodien taču uh, mēs pieņēmām šo sešpakotni, uh, kura glābi lielo banku finanses. Šīm sešām valdībām vai tām nav kauns, ka viņas nevar pieņemt lēmumu par sīku naudu 18 miljoniem cilvēku. Es priecājos, ka šīm debatām šodien ir publisks raksturs. Un neslēpjot galvu smiltīs, um, pirms nedēļas runāju par publiskā debatē par to arī padomē. Lai Eiropas sabiedrībai būtu skaidrs viedoklis, kas un par ko. Un tagad es arī ticu, priekšsēdētāja kungs, bet kāpēc šīm debatēm? mm, daudzu dalību valstu prāti, to dalību valstu prāti, kuri bloķē, ka eh, tie tiks tomēr pagriezti otrādā virzienā, citā virzienā. Atbalstot šo programmu. Paldies Savicka kungam! Līdz ar to mēs beidzām diskusijas par bezmaksas pārtiks programmu un pārējām pie nākamā darba kārtības punkta.